teikt, ka ir lieliski, ka nu reiz par visām reizēm šai parlamentā mēs tiešām varam vienkārši nocelt sapurbankas priekšā un nevis domāt par to glābšanu. Paldies, lieliski, kāds debašu, kāds debašu noslēgums balsojums notiks rītdien 11.30. Līdz ar to nonākam pie nākamā darbas kārtības punkta, un tas ir Skinērkunga ziņojums par apdrošināšanas garantiju sistēmām. Došu vārdu referentam Sančesam Prezēdovs četrām minūtēm. Gracias, eh, presidenta. Sustituju. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, aizvietoju savu kolēģi Pīteru Skinneru, kurš ir referents šajā ziņojumā, kurš jums atvainojas, jo nevar būt eh, klāt šajās debatēs, kā tas bija paredzēts sākotnēji, tāpēc lūdzu man izteikties viņa vārdā. Es sākotnēji un viņa vārdā gribu pateikties visiem referentiem, ēnu referentiem par lielisko sadarbības garu pie šī ziņojuma ko mēs šodien skatīsim. Ziņojums pār garantiju sistēmu at, eh, apdrošināšai at, eh, ir paredzēts, lai apdrošinātie varētu būt pasargāti no kompānijas iespējams maksāt nespējas. Garantijas sistēmas, kas pastāv dalību valstīs, iekļauj atšķirīgas elementus, kuri atspoguļo attiecīgos nacionālos tirgus un to situāciju. Ziņojums atbalsta minimālo harmonizācijas līmeni, kas atbilst šai sistēmu daudzveidībai mūsu dalību valstīs. Ziņojumā tiek aicināts komisijai nākt klaģā ar pārobežu standartizācijas direktīvu, kas atbilstu izcelsmes valsts principam, kur būtu eh, paredzēts pietiekams patērētāju uh, Uh, aizsardzības līmenis attiecībā uz apdrošināšanas produktiem. Tāpat arī tiek aicināts komisijai paveikt ietekmes izpētes un publiskās konsultācijas par atsevišķu apdrošināšanas tipu iekļaušanu, lai pastāvētu vienlīdzīgi spēles noteikumi Eiropas apdrošināšanas tirgū. Tāpat Ziņojumā tiek aicināts komisijai izveidot vienotu modeli, lai varētu finansēt no apdrošinātāja puses apdrošināto aizsardzības sistēmas maksāt nespējas gadījumos. Mēs apsveicam eh, komisijas paziņojumu par eh, projekta sagatavošanu šajā jomā. Referents Skinners vēlētos, lai tiktu vairāk iekļaut apņemšanās strādāt uh, likumdošanā, apdrošināšanas ziņā, kas tiek skatītas šobrīd Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies, Sančes Presedokungs! Un tagad vārds Forda kundzei. Paldies! Lūdzu, uh, Eh, pasakiet paldies ref referentām par šo lielisko darbu. Es domāju, ka vajadzētu nodrošināt pārobežu sistēmu patērētāju aizsardzībai, un mēs nu, tiešām prieks, ka viņš eh, ir to visu ņēmis vērāk arī subsidiaritātes principu. Tomēr es nebalsošu pār viņa ziņojumu, jo apdrošināšanas eh, maksa un izmaksas visās valstīs un nozarēs pieaug. Ļoti bieži aktīvu portfeļu vērtības pieaugums paaugstina arī maksātspējas prasības un dažās eh, nozerēs eh, tās rāda sarežģījumus. Pat pirms eh, komisāra Redinga uzsāka diskusiju par sieviešu, sieviešu dzimumu vadītājām, autovadītājām, mēs ļoti bieži Eh, saskaramies ar situāciju, kad komisija piedāvā tiesību aktus, m, mm, kas paaugstina izmaksas, tomēr nesniedz reālu labumu. Un es vēlētos dzirdēt, kāda ir komisijas priekšlikuma šajā jomā, pirms es eh, izteikšu savu vērtējumu. Tātad kād, kāds ir ieguvums nodrošinot papildu patērētāju aizsardzību apdrošināšanas produktiem, ja ļoti daudzi e, patērētāji nemaz nespēja iegādāties, nevar atļauties iegādāt, iegādāties apdrošināšanas produktus. Paldies! Fordas kundzei. Flašikov Benov. Pán komisár, finančná kríza ukázala, že dôvera spotrebiteľov vo finančný systém sa môže rýchlo narušiť. Platí to najmä finanšu krīze ir parādījusi, ka patērētāju uzticēšanās e, mums ir pazeminājusies un ļoti e, un ir nepietiekami kompensācijas mehānismi apdrošināšanas e, jomā ja apdrošināšanas sabiedrība kļūst maksāt nespējīga, tad patērētājs nav pietiekami aizsargāts. Un ir tā saucamās pārapdrošināšanas sabiedrības, e, un tās darbojas nedaudz atšķirīgi. E, ir atšķirības tajā, kā tās aizsargā patērētājus, kā arī tās izmanto atšķirīgus kritērijus ja mēs vēlamies saglabāt patērētāju uzticēšanos mums, tad ir jāizveido vienota patērētāju aizsardzības sistēma, vispārīga sistēma. Tad patēr, patērētājiem ir jāzina, ka jebkas, ko viņš iegādājas, ir apdrošināts un um, tiks simtprocentīgi kompensēts visā Eiropas Savienības teritorijā. Paldies, Bašesku kundze! Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība jānodrošina patērētā aizsardzību gadījumos, kad apdrošināšanas uzņēmumi nevar pildīt savus līguma saistības. Ja mēs šo e, nozari neharmonizēsim, tad mēs sagrozīsim pārobežu konkurenci un pasliktināsim uh, Eh, patērētāju situāciju. Rumānija ir 11 dalībvalstu vidū, kurā ir vispārīga apdrošināšanas garantijas sistēma. Tas nozīmē to, ka vairāk nekā puse tirgus apdrošināšanā uh, nerēķinās ar efektīvu aizsardzību. Es gribu izcelt nepieciešamību veidot Eiropas juridisku ietvaru, kas nodrošinātu pilnīgu, nepārtrauktu ab, aizsardzību apdrošināšanas polišu turētājiem. Bet ir ārkārtīgi būtiski tas, lai šīs sistēmas finansēšanas modelis respektētu subsidiartāts principu. Paldies! Paldies, Basesku kundze, Kēlī kungs, nākošais runātājs. Thank you. Es uh, atbalstu Skinera kunga ziņojumu. Apdrošināšana pēdējā laikā ļoti bieži ir temats, par kur es domāju. Ļoti bieži rodas dīvaina situācija, kur kur uh, viesmīlē ir jāizmaksā apdrošināšanas aps, uh, atlīdzība, un tā ir, uh, tā ir neticami augsta. Diemžēl ļoti bieži ir cilvēki, kuriem nepieciešama apdrošināšana, to nemaz nevar atļauties. Apdrošināšanas izmaksas pieaugušas seškārt. Ļoti bieži cilvēki nelas to, kas rakstīts maziem burtiņiem, un apdrošināšana neskar visas situācijas, kas varētu būt būtiskas. Es vēlos, lai Eiropa nodrošinātu patērētājiem e, aizsardzību apdrošināšanas e, gadījumos. Paldies, Paldies Kalī kungam, tālāk Paškas kungs. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Paldies. Paldies, ka devāt man vārdu. Godāto priekšādātāju komisāru kungs 2013. gadā maksātspējas kapitāla prasība direktīva stāsies spēkā, un tai būs ietekme arī uz Eiropas apdrošināšanas tirgu. Šajā jaunajā direktīvā, tās pašreizējā formulējumā, tomēr nav nodrošināta aizsardzība eh, patērētājiem, apdrošināšanas kom, kom, eh, uzņēmumu bankrotu gadījumā. Un tieši tāpēc mēs jau komitejā ķērāmies pie šī jautājuma un uzskatījām, ka ir vajadzīgs veidot šāds apdrošināšanas garantijas sistēmas eh, un darīt to tādā veidā, kas būtu juridiski saistošs, respektīvi Ehm, izlīdzinot tās sistēmas, kas ir atšķirīgas dalību valstīs šobrīd, nodrošinot kaut kādus minimālos obligātos standartus, manuprāt, tas ir labs risinājums. Apdrošināšanas uzņēmumi nereti veic darbību pāri robežām, un tieši tāpēc uh, un bieži vien izmantojot gan meitas uzņēmumus, gan filiālus, kā rezultātā, protams, rodas arī papildus izdevumi. Un tāpēc daudz labāk varbūt veidot tādu sistēmu, kas ietver lielāku geogrāfisko reģionu izmantojot mītnes valsts principu. Komisija tomēr vajadzētu izmantot šo atlikušo laiku, lai izsvērtu vēl neatrisinātās problēmas šādas harmonizēšanas rezultātā. Paldies par uzmanību. Paldies! Un tālāk līdz ar to ir noslēdzies brīvā mikrofona process. Lūk, pēdējais runātājs Mikolašika kungs. Mikolašika kungs. Jā, apdrošināšanas garantiju sistēmas nāk kā rezultāts tam, cik ļoti atšķirīgas ir sistēmas 27 dalībvalstīs. Un tomēr jāsaka, patērētēm tā rezultātā radīsies problēmas, jo patērētāji šobrīd nezin, kādu sistēmu būtu jāpiemēro. Apdrošināšanas garantijas sistēmas eh, ir jāveido tā, ka tās piedāvā vienlīdzīgu aizsardzību visiem patērētājiem, gan kompensāciju gadījumā, eh, gan arī uh, attiecībā uz to, kas tiek iekļauts šajos kompensācijas izmaksas gadījumos, piemēram, apdrošinātāja bankrota iespēja. Ir nepieciešams izveidot arī depozītu aizsardzības sistēmu, nodrošinot viendabīgākus apstākļus, vienmērīgu aizsardzību eh, apdrošināšanas tirgu. Es domāju, ka pats galvenais ir panākt to, ka patērētāji ir vienādi aizsargāti, neskatoties uz to, no kuras valsts ienāk un kurā valstī tie iegādājušies šo apdrošināšanas polisi. Paldies. Tālāk, Rēna kungs, lūdzu jums vārds eh, kā noslēdzošiem runātājiem šajās diskusijās. Priekšādētāji, gudātie deputāti. Vēlos pateikties Skinner kungam un arī viņa aizstāvējam Sančesam Prasēdo, un kā arī ekon komitijai kopumā par šo sagatavoto ziņojumu par apdrošināšanas garantijas sistēmām. Šis ziņojums ir būtisks solis ceļā uz eiropeisku pieeju, kas ļautu izbeigt šo fragmentāciju starp dalību valstīm, nodrošināt minimālos obligātos standartus. Kas attiec uz laika grafiku, tad komisija ir plānojusi apstiprināt priekšlikumu direktīvai līdz nākamā gada beigām, tātad 12. gada beigām. Es tiešām ceru, ka mēs visi esam viensprāts par virkni punktiem, kas atspoguļojas šeit arī ziņojumā, piemēram, piemēram, mītnes valsts princips, uh, Tāpat arī mm, tas, ka ir kārtīgi svarīgi nodrošināt patērējiem vieglu pieejumu un atbilstīgu informāciju, veidojot, piemēram, tādu kā vienu kontaktu punktu sistēmu. Un tomēr ir arī virkne jautājumu, kuros Baltajā grāmatā, ko iesniedzām, ko, ko likām priekšā pagājušajā gadā, izteica argumentus, kas ir pretēji komitejas izteikumiem, vai vismaz neiet vienā virzienā ar šajā ziņojumā paustajiem atzinumiem. Par aptvērumu, piemēram, Baltkrievā grāmatā tika teikts, ka apdrošināšanas garantijas sistēmā būtu jāatver gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas polises. Par finansējumu runājot, par kapitālu runājot, Baltijā grāmatā tika teikts, ka kapitālam jābūt noteiktam atbildīgām mērķi lielumā attiecīgam eh, pārējais, attiecīgā pārējais periodā laikā uz direktīvas eh, pilnīgas iedarbības brīdi. Uh, vai eksante vai ekspost sistēma tiek izmantot Baltijā grāmatā, mēs teicām, ka apdrošināšanas garantijas sistēmas, kas izveidotas nacionālā līmenī, ir jāfinansē vismaz zināmā mērā ar eksante ieguldījumiem no uh, apdrošinātāju puses. Komisija tomēr neizslēdza iespēju, ka resursu trūkuma rezultātā eksanta līdzekļus varētu papildināt ar ekspost finansējumu sistēmu. Godātie deputāti, šis ziņojums, ko sagatavojas Skinner kungs, nāk ārkārtīgi svarīgā laika brīdī, izšķirīgā brīdī, kad gatavojamies Eiropas režīmu apdrošināšanas garantijas sistēmām. Mēs uzskatām, ka nebūs pārāk grūti nākotnē nonākt pie vienota viedokļa, pie laba kopēja pamata, kas būtu pieņemams gan Eiropas parlamentam, gan komisijai, Un mēs tiešām eh, jūtamies uzmundrināti dzirdot jūsu atbalstu, jūsu paustu atbalstu, ko redzam arī šajā ziņojumā. Un ziņojums, protams, šo kopējo pamatu tālākai darbībai tikai stiprina. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Līdz ar to debats par šo jautājumu ir noslēgušās un balsojums notiks rīt 11.30. Līdz ar to pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta, tas ir jautājums komisijai subsidētātas principu piemērošanu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Nu, komisāra kungs.